Colleagues, can you please take... Kolēģi, vai jūs varētu lūdzu ieņemt uh, savas vietas, lai mēs varētu sākt sanāksmi? Paldies! And let me start by welcoming. Sākšu ar to, ka priecājos jūs visus redzēt pēc vasaras brīvdienām. Ceru, ka jums visiem bija labas brīvdienas. Domāju, ka Saule deva gana daudz enerģijas, eh, lai atsāktu darbu. Sveicu visus kolēģus eh, un piedāvāju tūlīt pievērsties oficiālajai darba kārtībai un pieņemt darba kārtību bez grozījumiem. Priekšsēdētāji paziņojumi. Mums ir visas valodas, izņemot igauņu valodu un maltiešu valodu. Cerams, ka varēsim strādāt šādā valoda režīmā. Otrais paziņojums um, būs tāds. Um, mums ir seši locekļi, kas ir um, pieteikušies uh, komitejai, taču tātad sešiem uh, dalībniekiem 8% nav dokumentu izdrukātu. Tādēļ, ja jūs vēlaties pievērsties eh, šajai e-komitejas eh, sistēmai, tad eh, paziņojiet to sekretariātam, ka vēlaties piedalīties šajā e-komitejā un strādāt bez drukātajiem papīriem. Trešais paziņojums ir tāds, ka mums ir jauns EFD koordinators, tas ir Čmanska kungs. Un tāpat vēlos eh, paziņot, ka mums būs eh, darba seminārs 18. septembrī, trešdien, par eh, medikamentu un terapiju efektivitāti, un 24. septembrī mums būs darba seminārs par e-veselību. 14. oktobrī komitejas sanāksmes laikā mums būs publiskā uzklausīšana par oficiālās kontrolas regulu. Un visbeidzot, mans pēdējais paziņojums ir par to, ka mums ir um, īpaša envi attīstības uh, komiteja, atti, uh, viedokļa apmaiņa par um, tūkstošgadas uh, attīstības mērķiem ar Patašņika um, kungu un citām atbildīgajām personām. Tāpat arī piebalga kungs un tas norisināsies 17. Um, septembrī, otrdiena no 4.15 līdz 5.15. Un jūs visi, protams, esat uh, ielūgti. Un nav nekādas uh, jaunākās informācijas par um, trilogu. Šādi būtu priekšsēdētāji paziņojumi, kas eh, man bija, un tādēļ varam pievērsties eh, nākamajam darbkārtības eh, punktam - jūras telpiskā plānošana integrētā piekrastes pārvaldība. Dodu vārdu referentam. Iespriekšādātā. Eiropā ir uh, tā kā jūras telpa un piekrastes eh, telpa arvien vairāk tiek izmantotas. Ir zvejniecība, akvakultūra, turisms un arī zemūdens laivas, un tad ir ārzonas, eh, kur ražo vēja enerģiju. Tas, viņi visi izmanto šo telpu. Tādēļ ir nepieciešams, lai mēs nodrošinātu paredzētu atbilstošu koordināciju, lai uh, nebūtu vēl lielāka konkurence un lai vērtīgie resursi netiktu nepareizi izmantoti un pakļauts spiedienam. Komisija pagājušajā martā ir uh, izstrādājusi direktīvas priekšlikumu ar plānojumu jūras telpai un uh, integrētajai piekrastes pārvaldē. Tas ir ceļš, kuru jau 2002. gadā institūcijas ir uzsākušas ir pieņemta Barcelonas konvencija ar daudziem mērķiem, kurus iekļaut arī šajā priekšlikumā. Daži dalību valstis ir parakstījušo konvenciju, un pirmo reizi ir Eiropas Savienības tiesību akts, lai veiktu kopīgas darbības piekrastē un jūrā. Mums tas nozīmē lielu izaicinājumu. Tran ir vadošā komiteja Un attiecībā uz dažiem pāntiem mums ir ekskluzīvā kompetence, kas attiecas uz tieši uz vidi un eh, kam ir būtiska loma, lai sniegtu iespēju, lai būtiskas nomas, uh, normas varētu tikt izmantotas, kā piemēram dzīvotņu direktīva un direktīva par vidas novērtējumu sekām. Ir svarīgi ja vides aizsardzību, piekrastes aizsardzību vēlas iztenot, eh, ka tiktu ņemtas vērā arī īpašās izaugsmes noteikumi jūrai. Tā saucamā zilā ekonomika, kā mēs to saucam, šeit ir būtiska. Eiropā tas ir apmēram 5,4 miljonu darba vietu, kas ar to ir saistīta. Tā ir ekonomika ar ļoti lielu izaugsmes potenciālu kas attiec uz nodarbinātību, kas attiecas uz turismu, gan uz zemes, gan arī jūrā, ir īpaši piekrastes apvidos. Un runa ir par to, ka ir jāizmanto potenciāls, bet tas ir iespējams tikai tad, ja ir nodrošināta laba ekoloģiskā sistēma, tās līdzsvars gan uz zemes, gan jūrā. Tādēļ mēs šajā komitejā vēlamies, kā jau 5. pantā priekšlikumā ir teikts, vēlamies eh, sniegt ieguldījumu līdzsvarā. Nav runa tikai par eh, blakus pastāvēšanu dažādās jomās, bet runa ir arī par sinerģiju, lai varētu nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi visā jomā. Šī pieeja sniegs iespēju. Ja izmantot sociālos, bioloģiskos, ekonomiskos resursus, kādas ir nepieciešams, un saglabāt dabu, izmantot resursus, sadalīt taisnīgāk starp uh, institūcijiem iedzīvotājiem ir runa par ilgspējīgu rīcību klimatiski jūtīgās zonās, tādēļ šeit ir jārīkojas ar piesardzības principu. Tas ir teikts 191. pantā Eiropas Savienības līkumā. Un no šīs sistēmiskās pieejas izriet stratēģiska rīcība. Mums ir jāpasaka, mēs nerīkosimies tā kā pagātnē, bet mēs rīkosimies preventīvi, lai nerastos negatīvas sekas vidē. Šis princips tiek izmantots arī manā ziņojumā kā arī tur ir runāts par piekrasas uh, eh, eroziju. Tas ir, uh, tā ir parādība, kas atstāja negatīvu ietekmi gan uz eh, ekonomikas izaugsmi, gan piekrastes ekonomikas attīstību Eiropas Savienībā. Ir jānodrošina prevencija un jāaizsargā piekrastes reģioni, it īpaši jānodrošina ilgspējīga saimniecība, kas ir saskaņota ar ekoloģiju, lai mēs varētu panākt situāciju, ka tiek atkal nodrošināts līdzsvars un lai nenotiektu piekrastu erozija. Ir jāizstrādā strateģiski punkti atsevišķās valstīs, pārvaldes plānos. lai mēs tos resursus, kas ir pieejami, varētu piemērot izmantot, kā tas ir paredzēts jau arī stratēģijā Eiropa 2020. Ir jāizvērs minimālās prasības par plāniem, kā ir jāizmanto piekrasts reģioni, jūras teritorijas. Iespējams, ka šeit ir jāsadala un uh, jānodala jomas, eh, kas attiec uz, uz CO2 glabāšanu jūrā un uz zemes, jo nav vēl pagaidām zināms, kādu ietekmes atstās uz vidi. Es eh, atbalstu Eiropas komisiju prasībā, ka šeit vajadzētu būt minimālajām prasībām. Un katrai valstī vajadzētu sniegt iespēju īstenot eh, savas īpašās prasības. Ir runa arī šeit par pretestības spēju Arī savā ziņojumā es runāju par dažādiem mehānismiem, kas ir iespējami, lai īstenotu sadarbību, ko varētu īstenot politiķi visās līmeņos, Eiropas eh, valstu līmenī un arī vietējā līmenī, lai varētu iesaistīt visas interešu grupas un nodrošinātu integrētu plānojumu gan uz zemes, gan arī jūrā. Tas ir būtiskais ko vēlējos pateikt savā ziņojumā, vēlējos arī norādot, ka dažādie kohēzijas politikas instrumenti ir jāapvieno. Arī Eiropas jūras fondu, kas ir ierīkots, lai būtu tam iespēja ieņemt centrālu lomu labprāt dotu vārdu ēnu referentiem un citiem eh, kolēģiem, lai viņi varētu izteikt savus viedokļus. Really? Lielas paldies! Man ir uh, divi ēnu referenti sarakstā, kas arī ir klāt, un vēl divi citi deputāti vēlētos izteikties. Man ir Šnībris un Gēlings kundze, kā ēnu referentes, un Lukčevas un Devisa kungs un Bananīni būtu kolēģi, kas vēlētos eh, runāt, vai tas būtu viss? Vēl kāds vēlas izteikties ļoti labi, jums ir bijušas labas vasaras brīvdienas, kā to var redzēt. Šibers Kodze no Tautas partijas. Paldies, priekšēdētāji! Vispirms gribu teikt paldies referendam par Ilģo kungam. Un gribētu teikt paldies arī visiem referendam un ēnu referentiem no transporta komitejas. Un nozīme, manuprāt, ir uh, neapstrīdēta ne jau tikai tādēļ, ka viena trešdaļa no Eiropas Savienības iedzīvotājiem dzīvo 20 km attālumā no jūras krasta, Tas parāda arī turklāt vēl, cik daudz iedzīvotājiem šīs eh, temats ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir arī ļoti labi saprotami, jo piekrastes šodien ir eh, gan šodien, gan arī tradicionāli ir gan ražošanas zona, gan arī atpūtas joma. Un tās, eh, tajās ir ļoti daudz vērtīgu resursu, un tur ir sugu daudzveidība Tad tur tiekas arī brīvā laika sportisti un uh, viesnīca un restorānu īpašnieki. Un, ja tu visu nepareizi izmanto, tad uh, var mm, nepareizi noslogot uh, šo vērtīgo resursu. Mums jānodrošina, ka mums šīs piekrastes zonas netiktu nepareizi izmantotas ar nepareizu pieeju jūras e, telpas struktūra un integrētā piekrastes zonu menedžments, tas ir uz procesu vērsta pieeja, un e, tas e, preventīvi vēlas novērst konfliktus, un šķiet, ka Eiropa tas sniedzis jau labas rezultātus. Tādēļ komisijas direktīvas projekts, lai radītu procedūras ietvaru, ir jāatbalsta. Bet mums ir jāpadomā arī par to, kā plānošanas procedūra un eh, ekoloģisko, ekonomisko un sociālo jautājumu līdzsvars arī turpmāk būs dalību valstu rīcībā. Manuprāt, komisijas priekšlikums dažos punktos ir eh, pārāk tālējošs un apdraud eh, pārkāpt subsidaritātes principu. Nevajadzētu radīt papildus plānošanas uh, līmeņus. Mums vajadzētu saglabāt jau esošos instrumentus un izmantot tos elastīgāk. Tādā veidā mēs varēsim panākt vislielāko resursu efektivitāti un veicināt izaugsmi un apvienot šos abus faktorus. Un es domāju, ka ar saviem grozījumiem, ko iesniegsim, mēs varēsim atdzīvināt diskusiju. Paldies! Paldies, Mrs. Šnipers kundzei, un tagad ir Gērlingas kundze. Thank you very much. Paldies. Jā, es arī gribētu pateikties um, referentam par atzinumu. Svarīga lieta šeit ir sākuma punkts. Daudzas Tādām dalībvalstīm ir uh, garas piekrastes līnijas, un citām ir uh, mazākas piekrastes līnijas. Uh, dalībvalstīm jau ir konkrēti pasākumi, lai par šīm līnijām rūp jāpētos, un direktīva daļēji aptver šos esošos pasākumus, daļēji nē. Līdz ar to es neiebilstu pret ietvaru direktīvu kā tādu, bet mums jāatceras, ka šī ir ietvara direktīva. Līdz ar to mums nevajadzētu pārāk daudz diktēt šeit. Jo pēdējā lieta, kas mums ir vajadzīga, ir um, traucēt dalībvalstīm, kuram jau ir laba, advancēta uh, labi attīstīta likumdošana šai ziņā. Tas šīm valstīm nepalīdzēs attīstīties tālāk, tas e, izraisīs e, tām izmaksas, administratīvās problēmas un turklāt tas stiprinās viedokli dalībvalstīs, ka savienība iejaucas bez vajadzības. Līdz ar to jāparūpēs par paraugu prakses eh, ievērošanu, ja tāda jau pastāv atsevišķās dalībvalstīs. Un tas nozīmē, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem ar formulējumu šajā tekstā, lai tas būtu pietiekami elastīgs un lai ļautu iespēju un laiku piedalīties arī vietējiem spēlētājiem. Manā valstī ir ļoti gara piekrastes līnija, un uh, mums ir arī piekrastes uh, infrastruktūra, kur darbojas uh, konkrēti cilvēki. Viņam ir nepieciešams ietvars, lai turpinātu strādāt, kam jābūt pietiekami elastīgam vietējiem apstākļiem. Līdz ar to es parūpēšos personīgi par to, lai mums ir šis elastīgums un lai tiek ievērota uh, subsidiaritāte. Runājot par aktivitātēm, kas notiek uz zemes, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo visa šī telpiskā plānošana ir dalību valstu kompetencēm. Protams, integrēts uh, piekrastes menedžments. Tā mērķis ir uh, pareizā veidā integrēt to, kas notiek uz zemes, un uh, Uh, uz jūras, bet uh, nevajadzētu traucēt dalību valstīm un esošai praksē, jo citādi mēs saņemsim vairāk pretestības, uh, lietas tiks kavētas un to nevienam nevajag. Tātad man būs grozījumi, lai aplūkotu situāciju no šī skatu punkta. Paldies, Džulija. Nākamais sarakstā ir Kris Devis. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es izsakos visu pirms Karina Lepāža vārdā. Viņa ir ēnu referente un viņa man ir atstājusi piezīmes. No šiem piezīmēm skaidrs, ka viņa atbalsta komisijas priekšlikumu. Viņa atbalsta arī Pirilo kunga pieju. Korina Lepāža ļoti atbalsta ilgspējīgu pieju piekrastes attīstībai. Viņa vēlas izvairīties no pārāk lielas konkrētspējas, konfliktiem un neilgtspējīguma, kas var rasties no šiem aktivitātēm. Eiropai ir labs potenciāls, lai attīstītu piekrastes ekonomiku, bet mums jāpropēs, lai vienlaicīgi tiktu respektēts ilgtspējīgums un laba resursu pārvaldība. Marija jau uh, uzsvēra, cik svarīgi ir piesardzīgums un uh, problēmu anticipēšana, kā arī sabiedrības iesaistīšana un vietējo spēlētāju iesaistīšana. Man arī viens personīgs eh, komentārs, kas saskan ar izskanējušo un skar arī iestāžu uh, atmiņu. Es atceros um, manu pirmo piedalīšanos darbā pie piekrastas likumdošanas, un mēs uh, domājam par daudziem piemēriem tobrīd, kad Eiropā uh, vispār nav bijis nekāda piekrastas menedžmenta, un uh, tad mēs atceros esam pauduši nožēlu par to, bet tāpat laikā mēs runājam arī par subsidiaritāti. Un bija viens uh, zaļo deputāts, kas gribēja padarīt likumdošanu stingrāku tā, lai uh, Eiropa, Eiropas Savienība diktētu pilnīgi visu. Nu, tas bija ļoti dīvaini, jo tāpat laikā viņš cīnījās pret kādu citu direktīvu, kas gribēja vairāk diktēt no Eiropas puses, tā ka tas savulaika, te laikā bija paradoks. Katrā gadījumā Mēs vēlamies uh, racionālismu, prātīgus principus, bet uh, mums nevajadzētu aizmirst, uh, ka Eiropas Savienības kompetencijām ir robežas un jāuzsver subsidiaritāte. Paldies, Kris, un paldies, mm, par šo, ka par šo iestāžu atmiņu mums atgādināja. Tagad Lupčevas kundze, ceru, ka izrunāju pareizi. Un paldies priekšstādātā kungs. Es vēlos eh, paust atbalstu šim dokumentam un pieejai, kas ir referentam. Tiešām labs brīdis parlamentam pieņemt šo dokumentu. Šī direktīva ir viena no daudzām, kas kontrolē, regulē piekrastes zonu attīstību citiem vārdiem palīdz menedžēt, pārvaldīt šīs e, teritorijas. Un mums ir jāatbalsta šis dokuments, jo šādi mēs e, paužam attieksmi pret e, Eiropas ūdeņiem, ūdens resursiem un piekrastas zonām. Tas ir ļoti svarīgi arī videi, un mēs te esam vides komitejā. Uh, Kāpēc? Jo paplašinot eh, piekrastes aktivitātes, runājot tieši par mērogu, skar um, vidi, skar ehm, resursus. Resursi tiek izmantoti aktīvāk, tas rada virkni problēmu. Piekrastes zona industrializācijā var radīt daudzas problēmas videi. Un svarīgi ir zināt, Eiropā šajās zonās dzīvo daudzi cilvēki, un mums jāparūpējas par labākiem dzīves apstākļiem un tīrāku vidi šiem cilvēkiem. Un šādā garā mums arī jāplāno. Šādā garā mums arī jāsaliek prioritātes. Tīpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja kādai jūrai ir eh, vairākas eh, robežas un vairākas valstis rūpējas par eh, šiem jūras resursiem. Tas nozīmē pārobežu sadarbību, intensīvāku izmantošanu. Un dažreiz, ja valstis nevar vienoties savā starpā, notiek piesārņojums, ūdeņu piesārņošana, autentisko teritoriju zaudēšana, resursi tiek uh, vienkārši izšķiesti dažreiz. Un, um, Mums par to ir jādomā. Protams, mēs nevēlamies iejaukties dalību valstu kompetencē, plānot uh, savu rīcību. Mēs vienkārši vēlamies labāku dizainu šiem plāniem jo mēs eh, vēlamies strādāt racionāli, mums eh, jāuztur viena platforma, kur eh, vajadzētu augšuplādēt visas aktivitātes, kas notiek ap šiem resursiem, un šādi mums izdosies labāk situāciju kontrolēt. Paldies! Paldies, Ļupčevas kundze! Krizaugalos kungs. Paldies priekšsēdētā kungs. Es pateikties komisijā par šo priekšlikumu. Un, um, protams, arī referentam vēlas pateikties. Kad uh, tika pieņemta Limasols deklarācija, uh, atbalstot uh, stratēģiju 2020, uh, tika runāts par šo zilo uh, apsaimniekošanu, kurai jāpalīdz videi, jārūpējas par ilgtspējīgumu uh, resursu pārvaldīšanām, kurai jāpalīdz mums izkļūt no krīzes. Tāpat laikā mums jānovērš riska faktori, kas pastāv piekrastes zonām. Uh, Jau tagad ir lieli konflikti, par kuriem jādomā. Svarīgi ir organizēt konsultācijas un uh, plaša mēroga ietvars uh, piekrastas zonu aktivitātēm. Mums rodas problēmas arī no klimata pārmaiņām, mums ir tanku kuģi, kas pārvietojas uh, ūdeņos, e, mums tādas problēmas kā erozija un vēl daudzas citas. Daudzām valstīm vajadzētu uzlabot um, telpisko plānošanu un attiecīgus plānus uz zemes. Valstīm jāplāno arī tas, kas notiek e, jūrās, ūdeņos. Citādi mums neizdosies sinhroni, sinhronizēt mūsu aktivitātes. Un svarīgi ir pie šiem plāniem ietvert arī piekrastes teritorijas. Jūras basēna pārvaldība un saskaņota pārvaldība ir ļoti būtiska lieta. Sadarbībai jābūt nacionālā un starptautiskajā līmenī. Protams, koordinācija ir gana saržģīta un jāprecizē arī pušu intereses, bet ir nepieciešamas kopējas metodes un uh, sistēmas, kas izturēs slodzi un arī uh, informācija, uz kuru varam paļauties. Ir labi piemēri Vācijam Polijai. Viņam notiek sadarbība Baltijas jūrā un uh, Atlantijas uh, okeānā. Turklāt ir uh, ANO programmas piekrastes zonām. Un mums uh, ir plāni piekrastes zonām vidusjūras reģionā. Ja šie plāni tiktu realizēti, tas mums ļoti palīdzētu, bet tas vēl nav noticis. Rezultāti pagaidām nav pārāk apmierinoši. Tādām dalību valstīm aktivitātes iekavējas, aktivitātes arī uz zemes. Un tas uh, liek iekavēt arī to, kas ir plānots uh, jūras baseinos. Um, tiek uh, iegūta dabas gāze un cita veida resursi tiek plānotas jūras maģistrāles, jūras dzīlēs no, tiek likti kabeļvadi, un tas viss ir rūpīgi jāplāno. Līdz šim šī iniciatīva vairāk ir bijusi brīvprātīga iniciatīva. Un tagad mums ir nepieciešams vairāk standartu un vairāk vadlīniju jo citādi darbi tiks dubultoti, efektivitāte samazināsies un jūras resursi eh, tiks um, izmantoti neracionālā veidā. Mums nepieciešama ekosistēmiska pieeja un novēršana ir ļoti liela loma tieši uh, šajā piekrastes aspektam. Mums jāsadarbojas ar vietējiem spēlētājiem, viņu viedoklis ir ļoti svarīgs. Tikpat svarīgs ir pilsoniskās sabiedrības viedoklis priekšsēdātājs pārtrauc runātāju, atgādinot, ka viņš runā pārāk ilgi un ļoti ātri. Nākamais, nākamā runātājiem. Tarkundze un laipni lūdzu šeit mūsu komitejai. Jums ir iespēja izteikties. Paldies, mm, priekšsādātāja kungs. Es uzskatu, ka integrēta jūras baseinu pārvaldība ir ļoti svarīga lieta. Tas palīdzēs mūsu planētai izdzīvot. Es personīgi esmu no Horvātijas. Adrijas jūra ir jūra, ko mēs dalām ar citām valstīm. Šī ir e, ekonomiski aizsargāta zona, bet, nu, tā varbūt ir cita tēma. Jūs zināt, ka citām valstīm ap šo jūru ir cits attīstības status, un šīm valstīm ir arī ļoti dažādi attīstības plāni. Uh, Un šeit mēs runājam par eh, līdzsvaru starp eh, vidi un zilo ekonomiku. Tātad, es uzskatu, nevajadzētu kaitēt subsidiaritātes principam dalību valstīs, bet eh, direktīva mums ir nepieciešama, lai labāk saskaņotu standārtus un normas. Tāpēc šī direktīva ir ļoti svarīga Mums eh, jāļauj valstīm arī brīvi eh, attīstīties, līdz ar to nevajadzētu sasteigt lietas. Bet um, uh, vajadzētu panākt tādu vidi, kas uh, spēj sevi pārvaldīt. Galu galā uh, Mēs eh, neesam šo resursu īpašnieki, mēs eh, no planētas Zemes šos resursus esam aizņēmušies un tos laicīgi uh, izmantojam. Nākamais runātais. Paldies! Es atbalstu referenta teikto un šo atzinumu kopumā. Ir vēl jāprecizē daži aspekti šajā direktīvā. Citi aspekti ir jāpapildina, runājot īpaši par jūras basēnu saskaņotu pārvaldību un um, ietvaru sadarbībai, bet kopumā plāni ir labi. Vienota plānošana piekrastes zonām un uh, integrēta pārvaldība ļoti laba lieta. Dalībvalstīm jārunā savā starpā, jāņem vērā vietējas iezīmes, svarīgi pa, parūpēties par um, to, lai visi pasākumi būtu videi draudzīgi. Tad dažas norādes no manas puses. Man šķiet, ka mums te jārunā par atsevišķiem aspektiem, kas jāuzsver. Ūdens resursu situācija. Šeit uh, mums jāizvēlas um, pieeja, uh, uzsverot aspektus, kas ietverti uh, plāna septītajā pantā. Uh, Mums vajadzētu paropēties par ūdens attīrīšanas ierīcēm. Tas ir svarīgi. Um, Lauksaimniecībai un arī dzeramajam ūdenim. Un tagad uh, jūras maģistrāles. Arī šeit uh, jāpiemēro te direktīvas septītais uh, pants - drošība mm, un mm, tas, kas tika piedzīvots Itālijā ar Konkordijas eh, avāriju. Tika piesārņoti ūdeņi, gājuši bojā mm, daudzi jūras organismi. Eh, tam nevajadzētu atkārtoties, domājot arī par Venēciju. Uh, Eh, mēs saprotam, kāda riska faktori šeit ir. Eh, daudzi kuģi ceļo un eh, ceļo ar indīgu kravu, un tas var nodarīt milzīgus zaudējumus videi. Tātad riska faktori ir redzami un pašsaprotami lai tos novērst, nepieciešami ļoti labi plāni jūras ekonomikai. Jo, ja mēs neaizsargāsim mūsu ūdeņus, eh, mēs nevarēsim rūpēties par ilgspējīgu jūras ekonomiku, iekļaujot arī kuģniecību. Un tagad es došu vārdu komisijai īsi. Paldies, priekšsēdētāj kungs, labrīt visiem klātesošajiem. Es vēlētos īsi izteikt savas eh, bažas par um, šo priekšlikumu un arī jau iepriekš izteikto apsvērumu kontekstā, taču vispirms es vēlētos pateikties referentam par ziņojumu. Es pie tā vēl vēlāk atgriezīšos un atgriezīšos arī pie iepriekšējā runātāja komentāriem. Es eh, vēlētos eh, atgādināt to, ka mums būtu jāskata šis jūras telpiskās plānošanas un integrētās piekrastes pārvaldības priekšlikums zilās ekonomikas un izaugsmes uh, kontekstā. Un mērķis šeit ir tikt galā ar konkrētajiem izaicinājumiem, kuri jau iepriekš tikuši izcelti. Tātad ir vesela virkne specifisku problēmu, kas rodas tieši jūras un krasta zonās. Un šeit ir runa par jūras un krasta resursu pārvaldību. Ir um, arī zināma neskaidrība par pieju jūras eh, telpai, un eh, šeit eh, mēs varam runāt arī par finansiālo un investīciju kontekstu. Un ir skaidrs, ka jūras vide saskaras ar ļoti lielu spiedienu Eh, kāds nāk tieši no šī ekonomiskā aspekta, un mums ir arī jādomā par šo jautājumu. Es vēlētos arī atgādināt to, ka ir eh, eh, šeit gan zivsaimniecības, gan transporta, gan klimata izmaiņu, gan enerģētikas aspekts jāņem vērā. Un mums ir jākoordinē, jākoordinē šīs aktivitātes, lai palienātu efektivitāti. Un, kad mēs runājam par eh, vidi, mums ir jāskata eh, šie jautājumi arī ekonomikas kontekstā. Tādējādi to visu koordinējot, un tas arī sasaucas ar šo priekšlikumu. Problēmas, par kuru mēs šeit runājam, protams, nevar risināt eh, ar šo priekšlikumu pašu par sevi, un tas tam arī nav domāts, kā vairāk no jums to uzsvēra. Ir nepieciešams, lai valstu uh, iestādes eh, strādātu pie šiem jautājumiem, tiekot galā ar šīm problēmām. Mūsu ieguldītais darbs eh, šajā ziņā būtu papildināta eh, dalībvalstīs veikto. Un izstrādājot šo ietveru direktīvu, mēs to visu ņemam vērā, taču mēs vēlamies strādāt ar jau pastāvošajām struktūrām un sistēmām, kas pastāv dalībvalstīs, un tas ir būtisks jautājums, ko es vēlētos uzsvērt, tāpat kā vēlētos arī uzsvērt uh, subsidiaritātes un samērīguma principu nozīmi. Tas um, uh, sasaucas ar šo priekšlikumu un sasaucas ar um, ietvera direktīvu, kas uh, no vienas puses regulē formu, taču saturiskajā ziņā un um, laika grafika ziņā dalībvalstīm ir iespējas izvēlēties, kā rīkoties, ņemot vērā reģionālo kontekstu. Priekšlikums uh, tātad uh, vēlas šī ietvera, uh, šajā ietverā sasniegt ilgspējīgas izaugsmas mērķus un um, ilgspējīgu jūras un krasta resursu izmantojumu, kā arī koordinēt visas uh, politikas, kas ir iesaistītas jūras resursu pārvaldības uh, aktivitātēs. Viens uh, būtisks aspekts, protams, ir pārobežu aspekts, jo ir būtiski koordinēta um, darbības starp dalībvalstīm. Tā kā mēs uh, zinām, ka aktivitātes, kas tiek īstenos dalībvalstīs, pārsvarā notiek tieši pārobežu kontekstām. Un ļoti īsi vēlos arī teikt to, ka e, šis ziņojums ir e, ļoti vēlams un tas ir ļoti derīgs. E, varam apsveikt referentu ar šo tekstu un varam teikt, ka šeit atspoguļos daudz jautājumu, kas parādās jau mūsu priekšlikumā. Kas attiecas uz uh, plānekļa gāzes uh, un uh, citu veidu resursu izmantojumu, tad um, tas, protams, um, vēl ir diskutējums jautājums, un mēs esam atvērti šīm diskusijām, un uh, ir vairāki argumenti šajā sakrā, kas parādās. Es domāju, ka vairāk priekšlikumi, kas uh, šeit parādās, uh, vienā vai otrā veidā jau ir sākotnējā versijā, taču mēs uh, to skatīsim padziļinātāk un mēģināsim iekļaut apsvērumu punktos. Un man vispārīgi, vispārīgais slēdziens tātad būtu tas, ka mums ir jāpētī sīkāk šis ziņojums. Uh, jāsadarbojas arī ar um, ANU referentiem. Būs arī, protams, uh, jautājumi, lai um, uh, padziļinātāk izprastu argumentus. Mēs um, vēlētos um, pātrināti uh, turpināt šīs um, debates, lai padomē noslēgtu šo jautājumu pēc iespējas drīzāk. Uh, Un um, nos, uh, vienošanās panākšanas starp institūcijām būs uh, pilnīgi noteikti nopietnas signāls, lai parādītu, ka šis jautājums mums ir svarīgs. Paldies. Paldies, Hennings kundzē. Līdz ar to mēs esam pabeiguši debates. Vai uh, referents vēl vēlas īsi kaut ko piebilst? Jā, lūdzu, tagad vārds referentam. Jā, paldies. Es vēlos tikai pateikties tiem kolēģiem, kuri piedalījās diskusijās. Paldies, protams, īpaši kolēģiem par uh, to, ka jūs atbalstījāt ziņojumu. Protams, ka ir tā, ka vienmēr ir kaut kāds neanses, un mēs mēģināsim šos dažādos jautājumus uh, ņemt vērā, jo arī es uzskatu, ka šī ietver direktīva ir ārkārtīgi būtiska. Es to dzirdēju arī no Krisa Deivisa. Dalību valstīm ir jāsaprot, ka jūras telpa un piekraste ekonomika, protams, ir uh, iekšpolitikas jautājums, bet uh, vienlaikus arī Eiropas politikas jautājums. Paldies visiem, paldies, termiņš grozījuma iesniegšanā ir 12. septembris 12. Mēs vidus komitejā par atzinumu balsosim 17. oktobrī, Trana vadošajā komitejā 5. novembrī un plenārsēdē decembrī būs balsojums. Līdz ar to mēs esam pabeiguši debatas par eh, trešo darba kārtības punktu, tad mēs varam uzsākt eh, darba kārtību ceturto punktu. Ja man būtu balsošanas saraksts, es būtu ļoti priecīgs. Tas ir Haugas ziņojums. Un uzreiz sāksim. Vai eh, referenti par kaut ko grib teikt? Jā, viņa tiešām māja ir galva un ķeras klāt pie mikrofona. Jā, tieši tā. Pavisam īsi no manas puses. Es uh, negribu vairāk par principiem runāt. Princips kā vienmēr ir eh, atgriezties uz eh, pie budžeta, bet nekad nepieņem tos eh, padomus ieviestos samazinājumus. Gribētu norādīt, ka mūsu valde prezidijas augšā, jā, tur kāds nav. Ja mēs runājam par budžetu, tad viņa nav. Kāpēc Emīlija nav? Un gribu pateikt, kādēļ viņa nav. Viņai, protams, ir kāzas, tāpēc viņa nav. Es ceru, ka viņa paliks eh, tikpat priecīga kā vienmēr, arī tad, kad kaut arī būs precējusies. Tagad varam balsot. Jā, tas bija tāds eh, ļoti atsveicinošs eh, ziņojums no kolēģis Jūtas Haugas. Mēs pievienojamies visu labu vēlējumiem. Mums jāksim balsot. Uzreiz ar grozījumu 6328. Sākam. Vai katram ir līdz balsošanas kartīte? Kurš par? pret atturas pieņemts. 6303 Zanoni par pret atturas norādīts. 6338 par pret atturas norādīts. 6334 par pret atturas norādīts. 6321 par pret atturas norādīts Pieņemts. 6335 par. Pre, 6335 par. Pret. Atturas norēdīts. 6322 eh, par. Pret. Atturas pieņemts. 6323 par. Pret. Pieņemts. 6324 par. Pret atturas pieņemts. 6312 par pret atturas mm, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. 6312 par balsojam, tagad elektroniski. Vai visi nobalsojāt, tagad beidzam balsot? Skaidri norādīts. 6326 par pret atturas pieņemts. 6325 par pret atturas pieņemts 6306 par 6342, tie abi identiski, kurš par pret atturas norādīts 6307, 6340 par pret atturas norādīts 6341, 6308 par pret atturas norādīts 6309, 6339 par pret atturas norādīts. 630 par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Pa 630 elektroniski balsojam, sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 6, 3, 13 par. Pret. Atturas pieņemts. 6, 3, 0, 2 par pret atturas pieņēmts 16 par, pret atturas pieņēmts 6317 par, pret atturas pieņēmts 6301 par, pret atturas norādīts 63. Mēs pārbaudām 6301 elektronisku, sākam balsot. Vai viss nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 6318 par. Pret atturas pieņemts. 6319 par. Pret atturas pieņemts. 6320 par. Pret atturas pieņemts. 6345. Tas ir atce, atkrīt. Pārējiem pie 6347 par. Pret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 6314 par. Pret. Atturas pieņemts. 6337 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 6336 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 6343 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 6305 par pret, atturas, pieņemts. 6327 par, pret, atturas, pieņemts. 6315 par, pret, atturas, jāpārbauda, nav skaidrs, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīt. 6349 par. Pret. Atturas. Nav skaidrs, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nopalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 6329 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 6330 par pret, atturas, ar to pašu vairākumu pieņemts. 6331 par, pret, atturas, pieņemts. 6332 par, pret, atturas, pieņemts. 6334 par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to atkrīt 6333 un mēs esam pabeiguši šo punktu, un tagad pāriesim pie atzinuma, un tur ir, nav tik daudz grozījumi, viens, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts Nav skaidrs, balsosim elektroniski par otro daļu. Pirmā grozījums, otrā daļa elektroniski pārbaudām. Visi no, nobalsojāt, beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas nav skaidrs, balsojam par otro daļu elektroniski, trešais grozījums pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret ar vienu mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas. Nav skaidrs, balsojam elektroniski par septīto grozījumu. Sākam balsot. Visi nopasējāt, beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas arī pieņemts. Tālāk pārējiem pie elektroniskā balsojuma. Mēs varam pārbaudīt astoto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojāt, beidzam balsot. Pieņemts ar tādu pašu vairākumu. Tagad mēs pārējām pie elektroniskā balsojuma, galīgā balsojuma par šo atzinumu. Sākam balsot, elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojiet? Beidzam balsot. 43 par, 4 nē, 3 atturējušies. Sirsnieks veicam jūtu haugu. Tad mēs turpinām ar mutisku jautājumu Eiropas CO2 tirgus stāvoklis 2012. gadā. Tur var balsot elektroniski par šo atzinumu. Sākam balsot. Visi nobalsojāt. Beidzam balsot. vienbalsīgi pieņemts. Tad ir viens labojums. Tas arī ir par nopietnu pārobežu veselības apdraudējumu, tur ir kļūdas ieviesušās, tās ir jāizlabo. Žils par ņo grib kaut ko teikt? Nē, negribu pats sevi izskaidrot, līdz ar to varam balsot par. Arī elektroniski. Et šitas arī elektroniski būs. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Čies astoņi pār, neviens nav pret, neviens nav atturējies, līdz ar to tas ir pieņemts. Nākamā komitejas sanāksme notiks 18. septembrī, 9. sāksies līdz 12.30 un no 3. līdz pusseptiņiem. Un 10.30 mēs turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. Visi pārējie, kas nav koordinātori, vēlu jums labu pusdienu laiku vai labu mājup ceļu, un mēs tiksimies nākamnedēļ Strasbūrā.